So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf hier. Labi, dārgie kolēģi, ar to arī sākam mūsu ekonomikas monetāro lietu komitejas sanāksmi. Vai attiecībā uz darba kārtību ir kā sakāms? Atcīmredzot, nē. Ar to tad arī uzskatām to par pieņemtu. Tālāk daži paziņojumi. Nolasīšu. Un darīšu to angļu valodā. Un tie tiks arī iekļaut protokolā. Tā tad ir priekšsarētāja paziņojumi. Eh, Vispirms par akcionāru eh, tiesību direktīvu eh, trilogu, ko vada Jurija, bet tur arī dalīt kompetenci rekon. Tātad, ka pirmais trilogs notika 27. oktobrī, klātesot Džordžam Frīdenam no Luksemburgas prezidentūras un komisāru Jūrovai. Ekonomikas komiteja pārstāvēja Olē Ludvigsons. Sanāksmes mērķis bija prezentēt katras iestādes nostāju par priekšlikumu galvenajiem aspektiem un noteikt, kuros jautājumos nepieciešams tālāks darbs eh, tehniskajā līmenī pirms nākamā politiskā dialoga. Tika apspriest tādi jautājumi kā akcionāru noteikšana, jeb identificēšana, aktīvu pārvaldnieku darbības caurskatāmies uzlabošanu, tad saskaņā ar 54. Eh, punktu eh, atlīdzības jautājums, ziņojumi par valstīm un eh, nodokļu nolēmumu caurskatāmību. Darbs turpināsies tehniskā līmenī, politiskajam trilogam jauns datums nav noteikts vēl, tālāk trilogs par benchmark Sestais trilogs, tas jau bija 28. oktobrī, attiecībā uz priekšlikumu par regulē par benchmark. Tad runā par kri, sadalījumu kritiski svarīgi, tad dažādi režīmi, procentu likmes un e, kompetentu iestāžu kolēģiju. Tātad tika ieskicēt galveni elementi, iespējamā kompromisam. Nākamais trilogs paredzēts 24. novembrī, tātad šogad vēl. Tālāk man ir jāpaziņo, ka kopsavilkums lēmumiem, kas pieņemts 29. oktobrī koordinatoru sanāksmē. Tikta panākta vienošanās, ka dosjē, kas tiks apspriests 30. novembrī, 1. decembrī, tātad maksātspēja 2. Es nedomāju, ka man šeit jāraksta, jā, jāiznolasa visas e, detaļas. E, tātad es domāju, ka visi to labi zina. Koordinatori izlēma atlikt e, šādu priekšlikumu sadalīšanu, kopīgi noteikumu par vērtspapīrošanu un vienkāršu vērtspapīrošanas noteikumu aprakstu, tad kredīta iestāžu noteikumi. Lielākā daļa no koordinatoriem vienojās nesagatavot ziņojumu par krīzes sadalas mehānismu. Sociāldemokrāta koordinators neredzu šobrīd prasīja iekļaut protokolā to, ka viņa nepiekrīt pieņemtajam lēmumam. To mēs arī piefiksējām. Ekon koordinātori izvēlējās eh, sagatavot rezolūciju par eh, kopējo monetārās eh, savienības pabeigšanu paredzēta 17. novembrī. Tālāk de, nākamās eh, detaļas sekretārāts paziņos tuvāko 24 stundu laikā. To mēs pārbaudīsim. Prasība no budžeta komitejas sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu par eh, Eirozonas budžeta kapacitāti. Ekon koordinātori vienojās piemēr, Eh, to, par to, ka 54. punkts nav piemērojams šim eh, pieprasījumam. Un tad viss pārējās komitejas, kas prasīja tiesības piedalīties. Jā, es biju komiteju vadītāji. Uh, konferencē. Tālāk koordinātori apstiprināja vēstuli nosūtīšanu rezolūciju priekšlikumiem 07.01.2015. B8.01, 02, 08.04 tāpat, B8.05, B8.03, 00. B871 vai 872, visi no šī gada. B80888, B80889, 900, B80011. B80912, 0916, 0919, 0938, B8, 81, B8, 314. Tas viss ir protokolā turpmākajiem rezolūciju priekšlikumiem, ja vis, vismaz viens koordinators iebilst, tad sekretariāts sagatavos eh, standarta atbildi par to, ka eh, koordinatori ir izlēmuši neveikt turpmākos darbības eh, attiecībos priekšlikumu. Tie bija priekšsēdētāji paziņojumi. Cerams, ka jūs piefiksējāt visus nosauktos skaitļus. Rīt atprasīsim no rīta esam nonākuši līdz mūsu sanāksmes trešajam punktam. Nolīgums starp Eiropas kopienu un Lichtensteinas firstisti, ar kur nodrošina pasākums, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kur noteikti padoms direktīvā 2003.48k e par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumu par uzkrājumiem. Es tad pārēju uz dzimto valodu, ja atļausiet. Referents varēs tūlīt iepazīstināt ar savu ziņojumu un tālāk eh, došu vārdu ēnu referentiem un visiem pārējiem eh, kolēģiem. Vēlos tikai norādīt, ka koordinātori ir izlēmuši visus šos nodokļu jautājumus sadalīt pēc rotācijas sistēmas. Šobrīd par Lihtenšteinu atbildīgi ir ECR, bet mums vēl ir Andora, Monako, San Marino un uh, citi vēl rindā. Tā kā katrai politiskai grupai vēl būs iespēja ķerties pie savas iemīļotās zemes. Un Lichtensteins e, Firstis te tad ir tā, kas ielozēta ECR. Es tad uh, došu uh, referentu vietā tā patīkungam vārdu. Dear colleagues, uh... godātie kolēģi. Eh, mūsu kolēģis Sandra Lūnes eh, atvainojas par to, ka nevarēja ierasties eh, dēļ tā, ka viņam kalendārā bija paredzēti citi pasākumi. Referents uzskata, ka cenšoties apkarot krāpniecību nodokļu jomā, ar šo līgumu tiks aizstāts iepriekšējais, 2004. gada, un Tas būs ekvivalenti tam, eh, kas ir paredzēts eh, Eiropas Savienības direktīvā par eh, ienākumu apakšanu nodokļiem, kas gūt kā procentu maksājumu par uzkrājumiem. Līdz ar to referents atzinīgi vērtē to, ka šī aptozētā versija, tik, kas tiks saulēcīgi pieņemta, lai stātos spēkā ar 16. gada 1. janvāri. Paldies! Jums ir pat vairāk laiks pieejams, ja vēlaties. Tas ir viss, kas man šeit uzrakstīts. Nodokļu jautājumi Lichtensteinā tas ir liels jautājums. Man, man vēlēšana ietverkens Vācijā ir tieši pie Lichtensteinas robežas. Tad EPP grupa Baltskungs. Paldies, priekšsarētāji Ferberkungs. Vispirms paldies referentam, pat ja viņš nav klāts šeit, Sandaram Lūns, par to, ka viņš ir sagatavojis labu ziņojumu priekšlikumu. Man jāsaka, vispirms Šveice, tagad arī Lihtenšteina, cīņā pret eh, izvairīšanos no nodokļu nomaks. Eiropas Savienība ir eh, panākusi jaunu vienošanos par nodokļu caurskatāmību Un es ceru, eh, pareizi sakot, es saprotu, ka šis ir ļoti atzinīgi vērtējams solis cīņā pret krāpšanos eh, nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas Eiropā. Pastiprināta informācijas apmaiņa par kontu saturu nākotnē nodokļu iestādēm ievērojami atvieglos eh, krāpnieku identificēšanu un eh, būs pietiekami arī atbaidošs efekts eh, citiem. 2005. gada nolīguma aktualizēšana bija nepieciešama, lai Lihtenšteina joprojām atrastos tādā pašā regulējuma eh, režīmā kā Eiropas Savienības dalību valstis. Saskaņā ar 2005. gada nolīguma pēc tā eh, ir notikuši vairāki svarīgi notikumi globālā līmenī un Eiropas Savienībā standarti ir mainījušies. Šeit es eh, pārsvarā runāju par uh, savstarpējās sadarbības direktīvu un OECD standārtu automātiskā informācijas apmaiņai no 2014. gada. Balstoties uz jauno kvalitāti cīņā pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ar šo nolīgumu mēs uzskatām, ka tiks sasniegti plānotie mērķi, un ēn referents Švāps no mūsu grupas piekrīt referentam, eh, ka Eiropas parlamentam ir jāapstiprina šī vienošanās. Eh, Priekšsēdētāji kungs, es izmantoju dubult, eh, dubultātu laiku, tik cik iepriekšējais runātājs, un es atstāšu iespēju tālākiem runātājiem mani pārspēt. Paldies, kolēģi! Es ceru, ka tas e, neizaugs e, proporcionāli tik e, šis laiks sadalījums pēc valsts lieluma. Es jau uzreiz atsaucu, lai nerastos pārpratumu savus izteikumus. Tālāk sociāldemokrātu uh, dod vārdu uh, Kromfortam. Paldies. Uh, runāsim par brīnišķīgo Lichtensteinu. Eh, tātad sociāldemokrāta grupas vārdā var atzinīgi novērtēt to, ka komisija virzās uz priekšu eh, nodokļu eh, krāpniecības apkarošanā un šīs nolīgumas ir jāizteno pēc iespējas ātrāk. Mēs arī atbalstam vienkāršotās procedūras izmantošanu. Kā referents par ES Šveices nolīgumu, man prieks, ka mēs virzamies tālāk pie nākamās valsts, Lichtensteinas, Protams, ka svarīgākais ir eh, nolīguma saturs. Esam soli tuvāk eh, eh, Lichtensteinas gadījumā arī apkarot krāpniecību šajā jomā. Ceru, ka komisija ņems vērā parlamentu nostāju šajā jautājumā. Mums ir tiešām nepieciešams visaptarošs nolīgums, lielāka automatizēta informācijas apmaiņa ātrāka informācijas apmaiņa un daudz lielāka caurskatāmība. Es ceru, ka komisija saprot, ka pa Eiropas parlaments ir jāinformē par visu nokatiekošo, gan attiecībā uz šo dosie, gan arī uz visiem nākamajiem līdzīga veida nolīgumiem. Ir skaidrs, ka Eiropai jārīkojas, apkarojot nelikumīgas eh, prakses šajā jomā, un šis ir solis pareizajā virzienā. Tas bija īsumā viss. Jā, tas ir īpašs prieks, ja jūs neizmantojat eh, visu atvēlēto laiku liberāļu vārdā. Neredzu referentu, redzu koordinātoru Silviju. Nē, bet man nav nekas papildināms. Un vēlaties maksāt eh, nodokļus arī Liechtensteinā. Jā, es labprāt apmeklēšu vēlreiz Liechtensteinu, bet es negribētos uh, man maksāt nodokļus nekur citur kā vien Francijā. Paldies. Goe grupam ir Miguels Viegas. Uh, portanto, uh, nós entendemos como. Paldies. Tas ir pozitīvs solis uz priekšu, vēl viens šāds solis. Būtībā tas apstiprina mūsu vērtējumus skandāliem, kas ir nonākuši sabiedrības uzmanības lokā. Es domāju, ka parlamenta pastāvīgā uzmanības pievēršana šiem jautājumiem nes augļus. Un tas ir šis piediena rezultāts. Pilsoņi vienkārši nesaprot, kā šāda veida izvairīšanās no nodokļu maksāšanas turpinās eh, valdībām īstenojot taupības pasākums. Jau no šī viedokļa vien tas uzskatāms par svarīgu pozitīvu soli uz priekšu. Tas, protams, ir jānovēro un jāizvērtē arī turpmāk. Es saprotu, ka apmaiņa ar informāciju sāksies 2017. gadā. Kāpēc uh, tik vēl? Kāpēc atlikšana vēl par veselu gadu? Nu labi, varbūt ir jāizlīdzina kāds administratīvi jautājumi, taču mm, mums šī atlikšana nepaliek nepamanīt. Mūsu skatījumā tā nav pozitīva parādība. Problēma nav tiesību aktu trūkums apmainīšanās ar informāciju ir ideja, kas jau gadiem ilgi ir bijusi prātā, un arī uh, eh, Lihteinšēns jautājums nav vienīgais. Ir bijuši skandāli pagātnē, ir bijušas sēkas lakslīgs jautājumi, bet atceros, ka 2008. gadā bija skandāls, ka vācieši maksāja nodokļus Lichtensteinā, toreiz Eiropas parlaments padomi komisija sagatavoties jau akts, lai risinātu šādu problēmu gribu sacīt, ka ar tiesību aktiem vien nepietiek tiesību akti, vien nevainagojas ar panākumiem. Mums jau ir e, tiesību akti, bet e, tie nav saules. Un arī apmainīšanās ar informāciju, tas ir tāds bezdobu pasākums, e, vēl viens apliecinājums tam, ka tiesību aktiem nepie, nepietiek. Šis nolīgums ir jāpieņem, bet svarīgi ir novērotā ietekme pilsoņiem ir jābūt pārliecinātiem par to, ka tiesību akti tiek īstenot svarīgi, ir virzīties priekšu, jā, noteikti mums jāpaņem arī šis nolīgums, taču pāri par visu galvenais ir novērot, izvērtēt un jānodrošina, ka ir uh, atskaita atbildība, ka šie nolīgumi tiek īstenot, vai tie tiešām novad pie taustāmiem rezultātiem, uh, ko pilsoņi var uzskatām redzēt, vai tiešām līdz ar to tiek pielikt punkts uh, izvēr, uh, tam, ka cilvēki izvairās no nodokļu maksāšanas vai krāps ar nodokļiem. Tas ir vissvarīgākais punkts, ko vēlēs sasīt. Paldies. Šobrīd man nav neviens cits pieteicies uh, runāt. Vēlos tikai norādīt uz procedūru. Šobrīd ir 9. novembris, un lai līdz 1. janvārim tas stātos spēkā, Mums ir ļoti ātri jā, jārun, jāstrādā. Padome mūs e, lūgusi 1. decembra plenārsēdē e, to lemt, tātad mums 2. decembrī jau par e, to ir jālem, tur mēs nevaram neko mainīt, mēs varam tikai padoms pozīcijā iesniegt grozījums. Bet tā kā šī pātrinātā procedūra, un tas ir arī mūsu interesēs, ka šis nolīgums tiešām var stāties spēkā jau 1. janvārī. Un, nu jā, mēs jau esam novembrī. Labi, tas būtu tik tā par šo jautājumu, jeb referents vēlas kaut ko teikt, vēl komisija, neredzu. Nu tad četras minūtes pauze, līdz ierodas komisāra Vestager. Paldies! Liebe Kolleginnen, liebe Godātie kolēģi, kolēģis, tiešām prieks sveikt e, mūsu vidu e, konkurences komisāru Margareti Vestāger, kas pieņēmusi mūsu uzaicinājumu ierasties šeit uz trešo viedokļu apmaiņu ar Ekon komitejās struktūrālo dialogu ietvaros starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Kopš mūsu iepriekšējās tikšanās formālā sanāksmē jūlijā komisija ir pieņēmusi no, vienu nopietnu soli cīņā pret multinacionālu uh, organizāciju izvairīšanos no nodokļu. Um, jo tā tad uh, konkrēti runa par Fiat un Starbucks lietām. Mēs vēlamies uzzināt arī uh, Eh, aktuālo situāciju arī attiecībā uz citām lietām. Un jūsu kolēģis Moskovīsī eh, bija debatēs iepriekšējā eh, plenārsēdē par Ferberu ziņojumu, par informācijas apmaiņu nodokļu nolēmumu jautājumos, kur jūsu lēmums bija šīs diskusijas centrā. Pagājušajā nedēļā jūs arī personīgi informējāt mūs par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu, par to, kā sniegt lielāku uh, var uh, nacionālajām atbildīgajām iestādēm konkurences jomā. Un es uh, runājuši arī ar Luksemburgas uh, iestādes vadītāju, mums ir Luksemburgas prezidentūra šobrīd, un tur mums jāskatās, kā var sadarboties, īpaši mazā dalību valstī, kā šī sadarbība notiek, un tam mēs rūpīgi sekojam. No savas puses, ekonomika komiteja šobrīd strādā pie uh, konkurences ziņojumu par 2014. gadu. Mūsu referents Langenkungs ir prezentējis oktobrī savu ziņojumu, grozījumus eh, šonadēļ, ceturtdien izskatīs komiteju. Konkurences jautājumi līdz ar to ir aktuāli mūsu komitejas darbā līdz pat gada beigām, tā kā komitejas vārdā sveicu jūs šeit, eh, atzinīgi vērtēju jūs apņemšanos uzturēt dialogu starp jums un eh, mūsu ekonomiku un došu jums vārdu uh, īsai uzrunai 10-15 minūtēm, un tad mums klasiskie noteikumi tālāk, 5 minūšu sadalījums, kur jūs, deputāti, izvēlaties, vai uzdot īsus jautājumus un dzirdēt plašāks atbildes, vai arī īsts jautājums, īsts atbildes un iespēja uzdot vēlreiz jautājumu. Tas ir atkarīgs no jums, kā jūs to izvēlaties darīt. Tātad vispirms dodu vārdu jums, komisārs Kundze. Well, first of all. Vispirms, liels paldies, ka uzaicināt mani jūsu vidū. Esmu gandarīta būt jūsu vidū un ceru, ka būs arī veiksmīgas debates, jo es uzskatu, ka ir īstena sadarbības ar mums, un vismaz tā man ir iedvesmoša, tad liels paldies, ka man aicinājāt. Gan drīz precīzi pirms gada es uzņemos savam atpienākums Un šis ir īstais brīdis eh, pielikt klāt vēl jaunu sadaļu sadarbībai starp mani un šo komiteju. Vispirms vēlos pateikties Werneram Langenam par viņa ziņojumu par ES konkurences politiku. Es domāju, nav šaubu par to, kad jūs lasāt šo ziņojumu un iedzināties tajā, ka mums ir daudz, kas veidojams kopā, un tas ļauj viescerības arī pilsoņiem. Viņiem ir svarīgi redzēt, ka mēs sadarbojamies, lai īstenot konkurences tiesību aktus. Vienotais tirgus neapšaubām ir dārgakmens. Tas ir vissvarīgākais Eiropas projekts, un tas nodrošina arī godīgas noteikums visiem, un mēs par to visu iestējamies. Es domāju, piekrītam, ka stingra konkurences eh, tiesību aktu ievērošana ir pamats visam. Katram uzņēmumam, lielam vai mazam, ir jābūt iespējai eh, īstenot savu darbību, piedāvāt savus novatoriskos risinājumus eh, patērētājiem bez riska, ka uh, to slēgs uzņēmumu, kas izmanto do savu dominējošo stāvokli. Es domāju, ir ļoti svarīgi Eiropiešiem piedzīvot to, ka uh, ir godīga attieksme pret visiem un ka ir vienāda iespēja cīnīt savu vietu tirgu, darba tirgu. Mēs to darām pilsoņu vārdā, patērētāju vārdā. Ja konkurence darbojas, tad uzņēmumi pieņemas spēkā pateicoties saviem pakalpojumiem un precēm, ko tie piedāvā. Un ir tik daudz labu apsvērumu, kādēļ īstenot uzņēmē darbību Eiropā. Mēs tam visam piekrītam, un manā skatījumā tas ir labs pamats, lai apspriest mans institīvs, kā tālāk stiprināt konkurences tiesību akts Eiropā. Kā tos īstenot? Te es, protams, runāju par apspriešanos, kā nacionālās eh, konkurences iestādes Eiropā padarīt efektīvākas, lai īstenot tiesībākas. Kā jau sacīja Ferbera kungs, es jums nosūtīja e-pastu pagājušajā nedēļā, lai jūs iegūtu skaidrāku ieskatu tajā, ar ko mēs nodarbojamies. Pavisam īsi par to pakomentēšanu. Tagad jau vairāk par desmit gadiem Nacionālās konkurences aģentūras ir bijušas izšķirošas partneris sadarbībā ar mums, lai īstenot konkurences tiesību aktu. Mēs nevaram strādāt bez šīm aģentūrām. Protams, šai, šī portfeļa pārziņā ir daudz lietu komisija, un tomēr mēs nevaram iztikt bez nacionālajām konk konkurences aģentūrām un iestādēm. Mēs ļoti cieši sadarbojamies konkurences tīklā, un kopš 2004. gada mēs esam pieņēmuši pāri par tūkstošu konkurences lēmumus kopā, un no šiem tūkstošu pāri par tūkstošu lēmumiem 85% īsteno nacionālās konkurences iestādes. Es domāju, tas ir lielisks piemērs tam, kā nacionālās varas iestādes un Eiropas iestādes var strādāt kopā pilsoņu interesēs. Jūs, parlaments, ar vien esat mudinājuši mūs tālāk attīstīt Eiros konkurences tīklu. Acīm redzam manā skatījumā apsvērumdē. Ja mēs vēlamies, lai konkurencei būtu nozīme, uh, lai tā būtu vērtīga pilsoņu dzīvē, tad jānodrošina, ka nacionālās iestādes var pilnvērtīgi izsnot savu darbu un lomu. Un te nav runa tikai par procedurāliem jautājumiem var, vai noteikumiem, te ir runa arī par godīgumu un vienlīdzību. Un tam nebūtu jābūt atkarīgam no tā, kurā valstī jūs dzīvojat. Tam jābūt tiesībām, kas ir visiem pilsoņiem. Diemžēl dažkārt tomēr uh, ir nozīme tam, vai jūs dzīvojat vienā dalībvalstī vai citā. Ir pamats uzskatīts, uzskatīt, ka uzņēmums saskars ar ļoti atšķirīgiem uh, sankciju līmeņiem, soda naudām, dažkārt atšķirība ir pat 20 kārtēja par šo pašu pārkāpumu atkarībā no iestādes uzvedības. Ir tādi gadījumi, kad uzņēmumi, kas neievēro noteikumus, var izvairīties no soda, mainot uh, savu uh, nosaukumu vai uzņēmumu modeli. Un dažkārt nacionāls iestādes nevar pilnvērtīgi iznot sadarbu, un tās mums stāsta, ka tās varētu būt efektīvāks, ja to rīcībā būtu atbilstoši instrumenti, atbilstoši pilnvars. Šie jautājumi ir būtiski svarīgi. Tie nav jārisina ar vadlīnijām vai ar komunikāciju paziņojumiem vien. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka to nepietiks. Tāpēc pagājušajā nedēļā ķērījos klāta institīvai, sākot strādāt pie normatīvu priekšlikumu, lai izlabotu šo situāciju. Pēdējā gada laikā mū, mani dienesti ir izsludinājuši konkrētas uh, darbības jomas, Uh, darbību, lai sadarbotos ar konkurences iestādēm un ministrijām dalībvalstīs. Un mēs saņēmām svarīgu atgrieznisko saikni, lai koncentrētos tām jomām, kur problēmas ir un kur varētu risināt situāciju. 4. novembrī mēs sākām sabiedrisko apspriešanos, un mērķis ir ievākt uh, viedoklis no visām iesaistītām pusēm par konkrētajām darbībām, kas nepieciešams. Ir trīs eh, jomas, kam pievēršam uzmanību. Pirmkārt, nacionālām konkurences iestādēm jābūt garantijām, ka tām ir atbilstoši resursi un eh, cilvēki, lai iznotu savu darbu pilnvērtīgi. Otkārt, jānosaka nepieciešamie instrumenti, lai um, konstatētu un sankcionētu pārkāpums konkurences noteikumos. Treškārt ir jānodrošina, ka mm, iecietības programmas, kas veicina to, ka uzņēmumi atbrīvojas nelegāliem karteļiem, efektīvi darbojas visā Eiropā. Gribu skaidri sacīt, mēs nemēģinām mainīt uh, kultūru dalībvalstīs vai kaut ko diktēt uh, varas iestādēm. Mēs vēlamies izstrādāt minimālo instrumentu kopumu, lai mēs efektīvi varētu īstenot tiesību aktu, un tas ņem vērā gan nacionālās atšķirības, eh, gan arī nodrošina to, ka noteikumi nav atkarīgi no tā, kurā dalībvalstī jūs dzīvojat. Es um, uzskatu, ka ļoti svarīgi iesaistīt parlamentu šajā darbā. Bet arī runa par to, ka jūs esat iesaistīti kā mūsu pilsoņu vēlētie pārstāvi, un nav šaubu par to, ka šeit mums būs jāstrādā kopā, lai panāktu uzlabojums. Šī iniciatīva, kā esmu apņēmusies, nodrošinās jūsu pilnīgi iesaisti lēmumu pieņemšanā, kā tas paredzēts arī šā priekšlikumā. Pirms tajām nedēļām komisija parādīja, ko konkurences tiesību aktu īstenošana var panākt, kad, ir, kad šie noteikumi ir skaidrs saprotami. Un paldies arī par jūsu komentāru plenāru sēdē. Es domāju, ka tas izskanēja skaidri arī pilsoņiem. Es runāju par to, ka ir noslēgtas divas lietas par eh, taks, eh, nodokļu Eh, ieguvumiem starptautiskiem uzņēmumiem, te ir runa par Starbucks un par uzņēmumu no Nīderlandes. Vēlos norādīt uz to, ka šie divi lēmumi ir svarīgs uh, signāls gan dalībvalstīm, gan uzņēmumiem, vai tās būtu maz dalībvalsts, vai liels, vai mazi uzņēmumi, vai lieli uzņēmumi. Jūs nevarat izmantot nodokļu sistēmu, lai nelegāli panākt valsts atbalstu. Es vēlos sacīt, tas ir sākums, tas vēl, tās vēl nav beigas, un turpināšu pavērt nolēmums nodokļu jomā, ja mums ir šaubas, ka noteikumi tiek pārkāpti. Un tad, ja lieta tiek pavārta, tad, protams, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai šīs lietas pēc iespējas drīzāk noslēgtu. Nekad, protams, nekompromitējot mūsu darba kvalitāti. Līdz tekus tām Mēs virzamies tālāk mūsu analīzē, izvērtējot nodokļu nolēmumus visās dalībvalstīs, un mērķis ir pēc iespējas plašāk kopskatu gūt par situāciju, lai mēs varētu izstrādāt īstenas vadlīnijas, kad uh, eh, iegūma nodokļu lomā var būt uzskatām par nepamatot valsts atbalstu. Mūsu nostāja ir skaidra, uh, mums tā visiem ir saprotama, atvērts vienotais tirgus ar godīgiem noteikumiem, tas ir tikai pamatoti, un tādai ir jābūt ikdienai katram pilsonim visā mūsu Eiropas Savienība. Tas ir vienīgais veids, manā skatījumā, kā mēs varam nodrošināt to, ka pilsoņi var gūt labumu no vienotā tirgus, un es domāju, ir labumu, ko pilsoņi var iegūt ikdienas cilvēki var strādāt, eh, nodrošināt sevi, izveidot uzņēmumu, piedāvāt novatorus risinājumus pilsoņiem Eiropas Savienībā. Es uh, ar lielu interesi sekošu šīm diskusijām, jūsu jautājumiem. Es gaidu, ka būs interesanti jautājumi un ceru, ka arī gūšu iedvesmu no jums, eh, maniem dienestiem. Lielas paldies! Lielas paldies, komisārs Kundze, turpin priekšstādātājs. Un kā jau es sacīju, mēs augstu vērtējam jūsu darbu un jums ir pilnīgi taisnība vienotajam tirgumam vajadzīgi ne tikai noteikumi par vieno, vienoto tirgu, bet arī nepieciešami nodokļu nolēmumi un arī jāizvairās no valsts subsīdijām. Un skaidrs, ka jūs strādājat pie šī, šīs jaunās sadaļas nodokļu nolēmumu. Mēs esam lepni un nu, priecīgi, ka jūs ar to nodarbojat. Došu saskaņā ar dehonu sistēmu vārdu politiskām grupām. EPP, eh, e Borhaps Balsu kungs lūdzu. Paldies priekšstādātāji, Vestagaras kundze, paldies, ka esat mūsu vieši šai komitējā. Es pievērsīšos šajā pirmajā jautājuma kārtā nodokļu jautājumiem, jo vairumā mums šeit komitejā tie ir ļoti svarīgi, izšķirīgi. Mums ir arī īpaša komiteja, kas veltīta nodokļiem. Vēlos, uzdošu jums divus pavisam īsus jautājumus. Pirmkārt, kāda ir jūsu nostāja par to ideju, ka varētu ieviest tādu sistēmu, ka tiek izskatīt nodokļu nolēmumu ES līmenī, nu, tiek, tiktu pārbaudīts, vai tas tie kaitē citām dalībvalstīm. Vai jūs esat domājusi par to, kādi būtu, kāds būtu praktiskās eh, se, eh, sekas uzlabojumi vai varbūt blakni šādai sistēmai? Otrais jautājums. Jūs jau pieminējāt, ka jūs nesen izsludinājāt divus lēmumus par nodokļu nolēmumiem. Tagad jums jau ir pieredze šajā jomā, līdz ar to. Kāds jūs skatījumā ir laika grafiks, lai pieņemtu vadlīnijas, kas noteiktu paraugu praksi nodokļu nolēmumu izstrādē? Tā nodrošinot juridisko noteiktību gan dalībvalstīm, gan uzņēmumiem. Tāds bija mans otrais jautājums. Atbildi. Atbildi par pirmo jautājumu, vai izveidot šādu kontrolas mehānismu. Es patiesībā nezinu, te ir gan plusi, gan mīnusi. Viens no plusiem manā skatījumā ir tāds, ka tas var lietas saturēt kopā un sniegt dalību valstīm tādu iespaidu, ka tās nav atbildīgas par saviem nodokļu nolēmumiem. Un es domāju, mums vajadzētu būt tik ambicioziem, lai izdarītu tā, ka nodokļu nolēmumi nav instruments eh, kaut kādiem ieguviem, bet ciešākais ceļš uz juridisko noteiktību. Un te ir svarīgi, lai tiktu iztenot uh, eh, nodokļu nomaksu tur, kur tiek gūti ienākumi, un arī aplēsim par nodokļu nolēmumiem jābūt uh, eh, aprēķinātiem. Mums jāstrādā pie plašāks caurskatāmības un vienotās nodokļu bāzes. Runājot par šo kontrols mehānismu, te var pievērsties otram jautājumam. Manā skatījumā daudz laika aizņems tā saucamo tradicionālo vadlīniju izstrādāt. Tāpēc um, rodas jautājums, kā varētu sniegt dalībvalstīm tāds vadlīnijas, kas būtu nedaudz vienkāršāks un tomēr dalībvalstis varētu secināt, kā savas procedūras padalīt, padarīt caurskatāmāks, pilnīgi atbilstoši valsts atbalsta padlīnijiem. Un es ceru, ka ar lēmumiem, kurus pieņēmām tagad un kas vēl sekos, un ar analīzi, kad analizējam dalībos nodokļu nolēmums, mēs varam virzīt šo procesu tālāk, lai eh, sniegtu vadlīnijas paredzamā laika grafikā. Liels paldies! Jūs rīcībā vēl ar vienu ir pusotra minūte? Nē, labi. Sociāldemokrāta vārdā Pēters Zemans, lūdzu. Pēters Točli. Es runāšu vāciski. Tātad no manas puses komisārs kundze visu atzinību par pagājušās nedēļas lēmumu, jo jūs ļoti skaidri kaut ko uh, pateicāt, mēs runājam tikai par, ne tikai par neleģitīmu, bet par nelegālu rīcību. Jūs kādu laiku sacījāt par nodokļa jautājumiem, ka tā, tās darbības, kas tika minētas, ir neleģitīmas, bet tagad ir skaidrs, ka tas ir nelegāls. Tas, ko mēs no Luxlīgas uzzinājām, vai jūs un jūsu eh, darbinieki ir spējīgi tikt galā ar šīs informācijas apjomu, lai eh, precīzi noskaidrotu visu. Otrs jautājums attiecas uz automātisko informācijas apmaiņu. Padomē šobrīd ir ievirzījusi jautājumu, ka komisija jā, komisijai jāsaņem dati, kas sniedz statistikas priekšstatu, kas jums kā līgumu sargātājiem konkurences tiesībās sniedz visus, visu informāciju, eh, īstenot savus pienākumus, lai pārbaudītu, vai nodokļu nolēmumi tik tiešām ir savietojami ar primārajām tiesībām. Kā jums eh, liekas, kāda informācija jums ir kā minimums nepieciešama, lai varētu pildīt savus pienākumus eh, kā līguma sargiem? Un trešais jautājums. Tas attiec uz komisijas lomu uh, tā sauktajā rīcības kodeksa grupā. Šonadēļ Vācijas presē jau parādījās informācija, kas, tur parādās informācija, kas mums parlamentā šeit nav pieejama, jo dalību valstis aizbūdinoties ar konfidencialitātes principiem nesniedz mums informāciju, bet tā ir pieejama Vācijas presē. Un tur parādās informācija, ka jau gadiem ilgi vairākas dalību valstis, eh, vienas dalību valsts apvaino citas masīvos pārkāpumos. Un eh, tagad rīcības, kon, eh, rīcības kodeksa grupa nav atsevišķa institūcija, kurā komisija nevarētu īstenot eh, tās tiesības, kas ir, komisijai ir kā eh, līguma sargātājai, vai saņemot šādu informāciju rīcības kateks grupā, vai jums eh, komisijā nav arī jādara zināms tā, nu, jādara zinām tā pati informācija ģenerāldirektorātā, diez vai tas būtu slēpjama informācija. Question... Par pirmo jautājumu runājot, jautājums, vai varēsim pietiekami paveikt. Pirmkārt, nav man būt, eh, nav man šāda ambīcija kļūt par Eiropas nodokļu iestādi. Nē, tādas nebūs. Mums ir nodokļu iestādes dalībvalstīs un gal galā tas ir arī jautājums par resursiem. Mēs gribam panākt, lai raugoties nākotnē būtu nodokļu nolēmumi, kas pilnībā atbilst valsts atbalsta noteikumiem un to, manuprāt, var sasniegt ar varlīnijām, tātad pieredzi no esošās prakses. Divi gadījumi, tātad Siet un Starbucks lietas, abas divas ļoti skaidri parāda, un mēs piedāvājam arī attiecīgi šādu metodiku lēmumos par to, kā pārreikināt nodokļu slogu abiem attiecīgiem uzņēmumiem. Ir daudz ko iegūt no, šī, no šīs pieredzes jo arī OECD savā darbā lielā mērā strādā pie tā, lai nodrošinātu iekšēj, tātad iekšējo cenu noteikšanu būtu saistība ar savstarpējā tirgus cenām, starptautiskā tirgus cenām, lai pēļņa tātad netiktu pārvirzīta uz zonām, kur nodokļi ir zemāki vai to gandrīz nemaz nav. Un tādēļ, ja mēs pienācīgi šo metodiku izmantojam, šī pieredze mums var sniegt norādes, lai mums nākotnē nevajadzētu nonākt pie šādām ambīcijām, ka atkārtot ir jāveic tas pats darbs, ko ir veikuši jau valstu iestādes. Otrakārt, jautājums par statistiku. Jāsaka, es īsti nezinu, kāda ir kolēģe Moskovičī pieredze, kam ir tātad uh, krietni lielāka atbildība nodokļu jautājumos, bet mums konkrētajās lietās šie instrumenti, kas ir pieejami, ir snieguši milzu atbalstu informācijas iegūšanai. Un kā jūs zināt, kad mēs runājām par informācijas pieprasījumu par nodokļu nolēmumiem no visām dalībvalstīm, mums ir jāizmanto aizvien spēcīgākie instrumenti, lai šo informāciju iegūtu. Un tas parāda divas lietas. Pirmkārt, ir pieejami šādi instrumenti, un otrkārt, tie ir nepieciešami. Trešais jautājums - rīcības kodeksa grupa. Manuprāt, um, grupas darbs ir tiešām ļoti vērtīgs. Un ir, protams, sarežģīti raudzīties pagātnē un teikt visas lietas, kas tur tik pārnāca, kāds ietekmē mūsu nākotnes darbu, jo, manuprāt, rīcības kodeksa grupa ir izveidojusi pamatu šai pārējai par korporatīviem nodokļiem kā tādiem. Tas, manuprāt, ir ļoti labi. Paldies, dot jums it kā vēl nedaudz laika, bet um, jādod vārds arī citām grupām. EKR grupa. Lūdzu. Gribētu runāt kolēģis vārdā, viņa nevar piedalīties mūsu sanāksmē, jo viņai meita bija jāved uz slimnīcu. Komisārs kundze, sākumā gribētu jūs apsveikt saistībā ar komisijas secinājumu par to, ka Luksemburga un Nīderlanda ir nelikumīgi snieguši atbalstu Fiat un Starbucks nodrošinot atbalst, uh, atbilstību konkurences noteikumiem Eiropas Savienībā. Tas būs viens no labākajiem instrumentiem, kas, ir, kas mums ir cīņā ar to, ka uzņēmumi izvairzā, izvairās no nodokļu nomaksas. Un man būtu divi jautājumi. Vai jūs varētu paskaidrot, kādā veidā un cik lielā mērā abi komisijas lēmumi atturēs nākotnē izvairīšanos no nodokļu nomaksas dažādās valstīs un dažādiem uzņēmumiem. Un gribētu jautāt, kā vērtējat um, nesen noslēgtos uh, nolīgumus ar OECD par šo nodokļu bāzes uh, vājināšanu un peļņas novirzīšanu? Instrumentu kopums, tātad papildinot OECD, veikto uh, šobrīd tiek um, uzskatīts par tādu pārmaiņu vējiem, kam jau tagad ir ietekme uz nodokļu maksātājiem. Tādēļ gribētu jautāt, vai jūs varat piekrist šim apgalvojumam, un, ja tā, cik lielā mērā jūsuprāt nodokļu bāzes uh, vājināšana un šī peļņas aizvirzīšana, vai tas ļaus um, tātad komisija tajā pašā laikā Eiropas Savienībā visā izveidot šos kopīgos noteikumus, pret ko iebilst vairākas dalībās, kā mēs visi zinām. Paldies! Well, first of all, I, I hope that, uh... Atbilde. Es tiešām ceru, ka jūsu kolēģis meitai viss būs kārtībā un uh, apsveicu viņai, tiešām dzīvē prioritātes ir pareizi noteiktas šī atturošais spēks, manuprāt, ir spēcīgs. To esmu jau pašā sākumā uzsvērs, kad nācu klajā ar šiem informēju par diviem lēmumiem. Tātad šeit ir signāls gan valstīm, gan arī uzņēmumiem. Tātad tā vietā, lai vienkārši teikt, ka ir šis apjoms, kas ir jāatgūst, mēs esam piedāvājuši arī metodiku, lai gūtu mācības un to um, īstenotu tālāk nākotnē. Otrakārt par OECD projektu. Uh, Uh, notiek bāzes erozija un peļņas pārvirzīšana. Mēs to pozitīvi vērtējam, un es tiešām ceru, ka arī tātad, 20 valstu vadītāji to apstiprinās, kad tiksies, jo šis projekts ir plašāks nekā tikai Eiropas Savienība, un mums jāpiesaist jauni spēlētāji, lai nodrošinātu, ka nodokļi tiek maksāti tur, kur tiek gūta peļņa, un es ceru, ka tas mums tiešām palīdzēs darbā. Nu, mana pavisam īsā pieredze uh, šajā jomā man jau ir parādījis, ka ir jābūt eh, ļoti piesardzīgiem ar tādiem striktiem izteikumiem, bet ja mēs pienācīgi šo pasākumu īstenosim, tad eh, es domāju, ka tas mums ļaus sasniegt izvirzītos mērķus. Treškārt, kopējā korporatīvā nodokļu bāze, vai to varēs aizvietot? Nē, te es runāju ne tikai par daudz nacionālajiem uzņēmumiem, bet arī mazākiem uzņēmumiem, kas darbojas varbūt divās vai trijās dalību valstīs un viņi krietni skaidri tad zinās, kāda ir nodokļu bāze un potenciāli varēs ietaupīt eh, tātad eh, darbā ar auditoriem, konsultantiem, nu tīra situācija, tātad šī sistēma tiks skaidrot un padarīt vienkāršāk. Paldies! Liels paldies! Aicinu izslēgt uh, eh, mikrofonu stabatīkungam. Liberāļu grupas vārdā Ramon Tremoza, lūdzu. Um, okay. Dear Commissioner, dear colleague. Lielas paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Sākumā gribēju norādīt to, cik svarīgs ir jūsu lēmums, uh, jūsu lēmumi Fiat un Starbucks lietās. Ceru, ka šī izmeklēšana tiks novest līdz galam. Divi dažādi jautājumi būtu. Pirmkārt, par Google. Mēs pozitīvi vērtējam jūsu uh, izmeklēšanu, kas ir uzsākta pirms dažiem gadiem, bet aicināt komisiju pabeigt darbu tātad uh, dažādos uh, šo meklēšanas instrumentu jomās, vai jūs varētu informēt lūdzu arī parlamentu par sasniegumiem. Un par sankcijām runājot, cik zinu, tad Google nesen ir atbildējis, ka komisija, Eiropas komisijai nesot pamata uzlikt sodus un arī Microsoft. Uh, pirms vairākiem gadiem atbildēja tieši tāpat. Kāds ir jūsu viedoklis? Gribētu norādīt, ka sodi un sankcijas būtu jārēķina par katru gadu, kad ir tikuši radīti zaudējumi. Un, manuprāt, mums vajadzētu atgriezties līdz pat 2006. gadam, kad kaitējums sākās, vai jums šķiet, ka tas būtu labs sākuma punkts vai nē. Otrakārt, par aviāciju un godīgu konkurenci. Manuprāt, konkurences um, jautājumam ir jābūt um, tātad papildu sasaistītam ar DG Move darbu un valsts atbalstu. Mums ir um, šeit vairākas problēmas, un 2004. gada regulējums par tātad aizsardzību pret nelikumīgiem un negodīgiem izcenojumiem transporta jomā. Es domāju, ka šeit komisija ļoti labi zina, ka šāds subsīdiju apjoms, ja tas tiktu piemērots Eiropas uzņēmumiem, kā tas ir vairākam līču valstīm, tad tas būtu nelikumīgs valsts atbalsts. Tādēļ gribētu jautāt, vai komisijai nevajadzētu noteikt kādus uh, saistošas un caurskatāmas um, tātad, uh, šādas klauzulas ārējos aviācijas nolīgumos un tālāk. Es noteikumi par īpašumu uh, tiesībām un kontroli Eiropas Savienības aviolīnijām, vai jūsuprāt, uh, vai nevajadzētu pārskatīt kontrolas kritērijas un iekļautos aviācijas pakotnē. Paldies! Well, first on, um... Jā, pirmkārt par aktuālo situāciju Google lietā. Android uh, izmeklēšana sākās aprīlī, un šobrīd aizvien vēl process turpinās, tādēļ nevaru pateikt, kad būs gatavs lēmums. Par šo izdevīgākā uh, tātad fórumu meklēšanu Google līdz septembra beigām mums sniedza atbildi. Šī atbilde visai tāda bagātīga. Tā vēl aizvien tiek analizēta un nāksies mums vēl papildu datus iegūt gan no Google, gan arī no trešajām pusēm. To plānojam darīt turpmāko mēnešu laikā. Tālāk par sankcijām sodiem runājot. Sodi tiek noteikti, paturot prātā, cik smags nodarījums un cik ilgi tas ilgis sankcijas var būt visai smagas, jo nu, tātad šeit vajadzētu būt šim atturošajam elementam. Tas nozīmē, ka sankcijas kartelim nav tikai vēl viena ailīte, bet tas reāli atspoguļo tātad karteļa radīto kaitējumu vai šī dominējošās pozīcijas izmantošanu. Pavisam nesen noteicām sodus vairākiem uzņēmumiem saistībā ar optical disclaimers. Tātad tie nav Eiropas uzņēmumi, bet šis kartels ietekmēja negatīvi Eiropas tirgu un kopumā, manuprāt, sods bija gandrīz 160 miljonu eiro. Tas nozīmē, ka varam uzlikt sodus uzņēmumiem citās valstīs, ja tie ietekmē arī Eiropas tirgu. Tālāk par aviāciju runājot, esam jau pieņēmuši jūsu padomu, sastrādāties ar DG Move un uh, Tam ir ļoti labi iemesli. Ir dažādas situācijas, kad uh, tātad Eiropas iekšienē savienojamība ir uzlabojusies, tas uh, nāk par labu pilsoņiem, bet vēl aizvien arī daudz problēmu saistībā ar konkurenci ārpus Eiropas Savienības. Un es ļoti cieši sadarbojos ar kolēģi Bulškunu, kas ir um, koncentrējies savā darbā kā reiz uz šīm jomām un uh, Tad, kad uh, aviācijas vadlīnijas tiks pārskatīts, domāju, ka tur ņems vērā šos jautājumus. Paldies! Paldies! Paloma Lopes Permeo no Goja grupas lūdzu. Gracias, prezidente. Liels paldies priekšsādātāji. Liels jums paldies, komisāras kundze, kā esat uh, ieradusies pie mums un diskutējat ar mums. Mūsuprāt, tas svarīgākais ir tas, lai konkurences politika tiktu izmantot tirgus regulēšanai un nāktu par labu mūsu pilsoņiem un patērētājiem, nevis lieliem daudznacionāliem uzņēmumiem. Un tādēļ, mūsuprāt, šo instrumentu vajadzētu izmantot, lai koriģētu tās negatīvos elementus ārpus Eiropas tirgus un lai būtu atbilstība mūsu noteikumiem, uh, um, kā to īsteno valstu konkurences iestādes. Man ļoti interesē jūs teiktais. Pozitīvi vērtēju jūs teikto, tomēr man vēl aizvien ir bāžas par to, kādā veidā jūs organizēsiet un nodrošināsiet šo iestāžu neatkarību. Un šeit es runāju ne tikai par valsts iestādēm, bet arī privātie, privātā tirgus spēlētājiem, kas iejaucas reizēm likumdošanas procesā. Un man būtu trīs konkrēti jautājumi. Pirmkārt, komisijas iekšēnē, vai jūs domājat par to, ka būtu jādomā un jāatspoguļo sociālais dempings kā elements, kas nodrošina konkurences ieguvumus reizēm, un ja tā, kā varētu šo problēmu risināt? Vai plānojat pieņemt kādus pasākumus Starbucks un Fiat lietās, lai nodrošinātu, ka atgūtie līdzekļi nonāktu tajās dalībvalstīs, kur šie līdzekļi tika nopelnīti. Un pēdējais jautājums - atjaunojumās enerģijas uh, nozare Spānijā, paturot prātā jauno likumdošanas procedūru, kas rada problēmas uh, saistībā ar regulējušo saturu visā pārējā Eiropā. Kā to varētu risināt? Paldies! Well, thank you. Uh... Liels paldies! Sākumā jautājums par to, kā nodrošināt, ka valstu konkurences iestādes var neatkarīgi rīkoties. Manuprāt, šī ir viena no jomām, kur idejas mums ir, bet tur ir ļoti svarīgs arī konsultācijas ar sabiedrību, jo šo mērķi var sasniegt vairākos veidos. Un jau tagad redzam, ka prakse atšķiras. Vairākās dalībvalstīs prakse ir ļoti laba, citās ir iespējas situāciju vēl uzlabot, un, protams, mēs gribam dzirdēt labos piemērus, kas labi darbojas, un tā tad idejas par to, kā tam vajadzētu darboties. Otrakārt, sociālais dēmpings. Šeit varbūt tāds papildus, papildus atbilde tāda, no malas, jo ir kolēģi, kas tiešākā veidā strādā ar šo jautājumu. Manuprāt, šobrīd mums ir ļoti labs jauns instrumentu kopums, kas nosaka, ka uzņēmumam nevar sniegt atbalstu, pārcelt darbību uz jūsu valsti, ja šāda paša veida uzņēmējdarbību vai tātad um, darba vietu skaitu viņi slēdz tajā pašā laikā, tajā sākotnējā dalībvalstī. Manuprāt, tā ir ļoti laba ideja, jo uzņēmējdarbība ir jāpaceļ labu, iem, jāpārceļ labu iemeslu dēļ, nevis tikai tādēļ, ka var iegūt papildus naudiņu. Un tas varbūt nav tiešā veidā sociālais dempings, bet tas ir ļoti skaidrs pasākums, kas norāda, ka mēs gribam pārliecināties, ka argumentācija ir pareiza, un nevis um, tīri jautājums par subsīdijām, bet tas, kas liek pieņemt šāds lēmums uzņēmumiem. Treškārt, trešais jautājums - pasākumi saistībā ar atgūto līdzekļu atgriešanu dalībvalstīs. Mūsu valsts atbalsta vadlīnijās nav norādīts, ka tas būtu jādara. Val, atgūtais valsts atbalsts, kas ir piešķirts um, tātad nelikumīgi vai neatbilstoši līgumam, tiek atgūti, bet mums nav šādu normu, kas noteiktu, kur līdzekļi jāatgriež. Un, uh, nu, nevaru šobrīd varbūt uzreiz izskaidrot visu procedūru, jo ir ļoti grūti saprast, kā šos līdzekļus var konkrēti attiecīgajā valstī atgriezt, bet es domāju, ka tā ir diskusija, kas jānotur tādā plašākā jomā un kontekstā, varbūt ne tikai attiecībā uz valsts atbalstu un nodokļiem, jo galu galā, nu, tur ir vairāk saistītie jautājumi. Un vēl nobeigumā atjaunīgā, atjaunojuma enerģijas avoti. Nēsmu varbūt pilnībā iepazinusies ar šo Spānijas lietu, bet es labprāt pie tā atgriezīšos. Mēs vēlētos, lai um, atjaunojuma enerģijas avoti tiktu integrēti enerģijas šajā tīklā kopumā, uh, un jau šobrīd redzam, ka saules un vēja enerģijas cenas ir samazinājušās, tādēļ ir izdevīgi un ir potenciāls tātad izmantot šos enerģijas avotus, lai tas nāktu par labu arī nodokļu maksātājiem, bet ar prieku vēlāk atgriezīšos pie šī jautājuma. Liels paldies! Filips Lambērs zaļa, zaļo grupas vārdā lūdzu. Paldies, Markus. Komisārs kundze, tad, kad man tiek uzdot jautājumi par Junkera komisijas komandu, uh, nav varbūt ļoti daudz labu lietu, ko teikt, bet jūs tāds ļoti spīdošs piemērs. Man tiešām ir um, liels prieks un lepnums par to, ko jūs darat pilsoņu labā, un es gribētu, lai visu to arī zina. Par uh, nodokļu nolēmiem un šo izmeklēšanu šeit gribētu pievienoties um, jau paustiem uzslavas vārdiem Un man ir uh, prieks, ka jūsu um, tātad, um, kolēģis komisārs Almuņa ķērās pie šīs lietas, un jūs ar prieku turpināt šo darbu ar entuziasmu. Jūs teicāt, ka tā, um, punkts netiek pielikts, būs citas lietas, ir tūkstošiem nolēmumu, tad gribētu jautāt, kā jūs atlasīsiet vai identificēsiet tās lietas, kuras gribat konkrēti tajā brīdī risināt, un kur ņemsiet resursus, jo jums resursi ierobežot tāpat kā arī mums visiem pārējiem. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums - Volkswagen lieta Daudzās valstīs uzņēmums vai patērētāji, kas iegādājas uzņēmuma produkts, ir saņēmuši subsīdijas, kas balstīts uz viltotas informācijas, kas tikus sniegta. Un tas ir um, tirgus kropļojums, tādēļ gribētu jautāt, kā rīkosieties, ja tiktu atklāts, ka Volkswagen tiešām krāpās. Nu labi, to mēs ir kā zinām. Bet, ja mēs sapratīsim, ka dalībvalsts necenšas atgūt uh, līdzekļus, ko Volkswagen nelikumīgi pie, uh, ieguva, vai arī patērētāji nelikumīgi ieguva šo nezaļo automašīnu iegādē. Paldies! Atbilde. Pirmkārt, gribētu jums tiešām pateikties. Man tiešām milzu prieks par jūsu pozitīvajiem vārdiem un tiešām to no sirds saku. Otrakārt, jā, taisnība, nolēmumu ļoti daudz Šobrīd tiek analizēti 300 nolēmumi no dalību valstīm, kas um, izstrādā šādus nodokļu nolēmumus, un, kā jau iepriekš norādīju, ir ļoti labi piemēri, kas uh, atbilst uh, visiem noteikumiem, viss labi dokumentēts, nav nekāda papildus jautājuma, un tad ir citi arī gadījumi. Mēs savā darbā mēģinam atlasīt tās lietas, tos gadījumus, kur um, ir um, tādi acīmredzami pārkāpumi Un es personīgi uzskatu, ka tas uh, sniegs vislabāko mācību visiem. Sākumā jau jārunā gan par attiecīgiem uzņēmumiem, gan arī attiecīgo dalību valsti. Nu, un kaut kur jau ir jāsāk galu galā, jo ja mums ir pamatotas šaubas, ka nav atbilstības noteikumiem, nu, tad attiecīgi ir jāķeras, jā, jā, jāatklāj šī lieta un darīsim visu, kas mūsu spēkos ar esošiem resursiem, cik vien iespējams pārorganizēsimies, lai uh, varētu atbalstīt šo centrālo cilvēku grupu, kas strādā pie šīm lietām, lai palielinātu mūsu darba ietekmi. Bet, kā jau minējāt, jā, protams, visi sastops ar to, ka resursi ierobežot, bet, nu, ar pieejamiem resursiem mēģinām paveikt visu, kas mūsu spēkos. Par Volkswagen lietu runājot, šī, šajā lietā vēl aizvien notiek izmeklēšana, Tādēļ ir ļoti grūti saprast, kādi būs um, atklājumi un rezultāti turpmāko mēnešu laikā. Valsts atbalsts, ko saņēma Volkswagen, ir bijis investīcijām, pētniecībai, attīstībai, tātad šajās jomās. Tajā pašā laikā nevaru jums nosaukt konkrētu summu, konkrētu ciparu par to, cik valsts atbalsta viņi saņēma. Nu, ir viena laba lieta, gan uz ko varam raudzīties nākotnē. Līdz nākamā gada jūlijam visas dalībvalstis publiskos, kāds ir viņu piešķirtais valsts atbalsts un kam tas ir piešķirts. Tas ir saistīts ar valsts atbalsta modernizācijas programmu un uh, lielā mērā ar valsts atbalsta lēmumu decentralizāciju, un tādējādi tiks panākta transparents, caurskatāmība, un tas nozīmē, ka nākotnē būs iespējams saprast, kura valsts, kuru valsts, kādu valsts atbalstu piešķīra kuram uh, Um, uzņēmumam. Un kopumā es domāju, ka tas mums lielā mērā palīdzēs nākotnē šādu problēmu risināšanai. Uh, Bet uh, vai jūs vērsīsieties pret tām subsīdijām, ko Volkswagen saņēma par zaļo auto pārdošanu, vai tas tiek vispār pētīts? Tas būs atkarīgs no tā, kā lieta attīstīsies. Šobrīd es vienkārši nezinu pietiekam daudz un diez vai kāds daudz ko zina par šo lietu šobrīd. Paldies, FDD grupas vārdā Marko Vallī. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisārei par to, ka viņa ir šeit un ir gatava atbildēt uz mūsu jautājumiem. Nu, es jūs neapskaužu šobrīd, man jāsaka, jo ir diezgan liels spiediens arī no plašsaziņas līdzekļiem puses. Uh, dažādi skandāli, kas burtiski katru dienu parādās, un visi vēlas redzēt taisnīgumu nodokļu sistēmā. Es ceļoju pa Itāliju, skaidroju Fiat un Starbucks e, gadījumus e, cilvēkiem, un viņi vēl skaidrāko atbildi no dalību valstīm un no Eiropas komisijas. Ir e, diezgan absurda situācija, ka multinacionāla kompānijas saņem tādas sodas kā Fiat un Starbucks gadījumā, bet viņi var maksāt eh, nodokļus tajās valstīs, kuras ir izveidojušas sistēmas, kas nāk par sliktu citām dalību valstīm. Un tad iedzīvotāji prasa, kad mēs beidzot panāksim eh, konsekventu fiskālo sistēmu, kas nedarbojas eh, lielo grupu interesēs. Es ne, negribu būt pēc vairākiem gadiem jau eh, kā vecētiņš eh, šeit, kurš joprojām strādā pie vieniem un tiem pašiem eh, jautājumiem, bez īpaši virzības uz priekšu, bet mums ir nepieciešams kaut kāds priekšstats par laika grafiku. Mēs nevēlamies, lai citi jautājumi tiktu aktualizēti, lai tikai cilvēki aizbudinotos, ka kaut ko dara, bet tā īsti neko neatrisin. Vai pastāv tiešām tāda vēlme aizrakties līdz patiesībai? Ekofin bieži vien pieņem lēmums un bieži vien nekas pēc tam neseko. Oktobrī varēja nākt klajā ar eh, ziņojumiem par valstīm un tur varēja bloķēt šo nepieļaujamo situāciju jau pašā sākumā, bet dalība valsts izvēlējās nerīkoties. Vai uh, iedzīvotājiem joprojām jāuzticas uh, eh, iestādēm, jeb vienkārši dalība valstis apmuļķo visus? Mums ir nepieciešams, lai veselais saprastu, tomēr ņemtu virs uh, roku. Uh, neesmu vēl vecs, un varētu teikt, ka diezgan ilgu laiku jau strādāju pie šī jautājuma, bet nevēlos, lai tas ievēlkās mūžīgi. Skaidrs, ka šis, šīm sistēmām jādarbojas sabiedrības interesēs. Jūs komentāri īstenībā man e, liek optimistiski skatīties situāciju, jo, jo lielāk e, skaidrību mēs varam ieviest vēlētājiem par šiem jautājumiem, jo vairāk mēs varam pavirzīties uz priekšu. Un nav nekas tāds, kas traucētu dalību valstīm sākt mainīties jau šodien. Es domāju, ka šeit ir īsts uzdevums eh, vēlētājiem prasīt savās valstīs, lai ja kādas valstis arī veids šos nodokļu nolēmumus, lai tur viss būtu pareizi izdarīts, lai cenas ir tādas kā tirgū, lai nav nekāda peļņas pārnese, kā esam to redzējuši dažkārt. Mēs varam arī tad panākt, eh, ka cilvēki neuzskata, ka nav vienāds spēles noteikumi vai ka nav vienlīdzīgas iespējas jebkuram uzņēmumam eh, gūt nodokļu, eh, maksāt nodokļus kāda no valstīm. Jo tas ir svarīgi, mēs varam kaut ko darīt ar likumdošanu, valsts atbalsta jautājumu, Daļa no tā jau šobrīd notiek eh, par automātisko informācijas apmaiņu padomē un parlamentā, bet dalība valsts var sākt mainīties eh, jau kaut vai šodien. Un tieši tāpēc es cenšos virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk, lai parādītu, kā to var izdarīt, ja dalību valstīm ir šaubas par to, kā šāds jautājums risināt, jo es piekrītu. Man ir tā pati sajūta, ka cilvēki sagaida, lai mēs mainītu sistēmu jo viņi redz, ka tūkstošiem tūkstošiem uzņēmumi maksā savus nodokļus, un tad ir citi uzņēmumi, kuriem ir pietiekami resursi, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un daži to dara diezgan agresīvi. Viņi ir pieredzējuši paši, kas ir bijis valstu valdībām jādara, lai kontrolētu budžeta situāciju, ir jāsamazina izdevumi bijuši ievērojami, daudz kas jāgriež, uh, Un es domāju, ka šodienas diskusija eh, diezgan eh, pozitīvā gaismā parāda to, kādas ir mūsu iespējas, jo vairāk mēs sadarbosimies ar eh, parlamentiem, tā kā taksa komiteja to dara, jo, jo labāk. Paldies. Es neredzu kolēģis no e NF, tāpēc dodu vārdu mūsu referentam, mūsu ikgadējam ziņojumam par konkurences politiku. Werners Langens. Paldies, komisārs Kundze. Mums prieks redzēt jūs šeit Vēlos par diviem jautājumiem runāt. Viens jau tika apspriests, eh, nodokļu nolēmumu. Viena lieta, man liekas, diezgan eh, jocīga. Eh, abos šajos nodokļu nolēmumu gadījumos sodi, kas uzlikti uzņēmumiem, ir tām valstīm, kas nav cietušie, bet gan pārkāpēji. Nu, tā nav normāla situācija. Tās ir tās valstis, kas ir pārkāpušas uz situācijas. Viņi tad saņems e, papildus ieņēmumu. Tas varbūt viņus e, nomierinās, bet e, tas ir pilnīgi atšķirīgi no karteļa gadījumiem. Sodi karteļa gadījumos nonāk Eiropas Savienības budžetā. Un, manuprāt, sodiem abās šajās lietās būtu tieši tāpat jābūt kā karteļa jautājumos, jo cietušie jau ir citas dalība valstis kas nav guvuši labumu no šīs konkurences kropļojuma. Un tad uh, Nīderlanda un Luksemburga saņem šos līdzekļus, viņu var atrunāties. Jā, tā bija ļaunāka Eiropas komisija, daži jau uh, eh, draudēja ar tiesprāvām. Es teiktu, ka jādara lielāks spiediens vēl lielāks spie, eh, spiediens, lai valstis brīvprātīgi mainītos. Tas būtu labākais veids. Otra lieta. Jūsu priekšlikums par sadarbību ar nacionālām eh, konkurences iestādēm. Ideja ir laba. Arī šeit, eh, pāanalizējot šo informāciju, pārsvarā šeit runa par sadarbību karteļu jautājumos. Vairāk kā tūkstots eh, lietu, tas ir labi darbojies. Izmeklēšana un lēmumu pieņemšana karteļu jautājumos. Tas ir pareizi. Bet kā ir ar valsts atbalstu? Mana pieredze, daudz gadus strādājot šeit un daudzām diskusijām par valsts atbalstu un nacionālajiem iestādēm, tās eh, parasti jau nav uh, uh, nacionālās iestādes, bet gan valdības, kas ir snieguši bieži vien neatļautu valsts atbalstu. Nu, tad tur līdz šim šī sadarbība nav īpaši veikusies. Kā jūs šo jomu uh, Eh, vērtējat, kur, kur sabiedrība vai kur sadarbība varētu radīt lielāku spiedienu, vai tas būtu nepieciešams jūsuprāt? Nu, manuprāt, atgūtie nodokļi nonāk nodokļu maksātājiem, nevis valstīm. Manuprāt, jūs pareizi sakat, ka tas ir paradoks, ka tā valsts, kas ir piešķīrusi selektīvu priekšrocību, tagad saņem naudu atpakaļ, tā teikt. Bet uh, lieta tāda ir, ka tādas notiek jebkurā valsts atbalsta gadījumā. Ja mums nav tādas sistēmas, es nezinu, kā tādu panākt e, ka šai naudu būtu jāsamaksā citām dalību valstīm tā varbūt nākotnē mums būtu jārīkojas, kad mēs vairāk zināsim, kāda peļņa tiek gūsta, gūta un eh, kāda nodokļu nomaksājuma konkrētās dalību valstīs. Eh, piemēram, ar kopējo korporatīvo nodokļu bāzi. Tas ir nākotnē jautājums. Bet eh, tas, kā es to redzu, tad attiecīgās valsts nodokļu maksātāji ir tie, kas var prasīt no valdības uh, atgūšo naudu. Otrakārt, Jums pilnīga taisnība. Tad, kad sacījāt par jautājumiem, kurus mēs prasām no nacionālajām konkurences iestādēm, ka tās pārsvarā ir vērstas uz, konkuren uz godīgas konkurences īstenošanu. Tādējādi ir jāļauj iestādēm pieņemt eh, vairāk lēmumu valsts atbalsta jautājumos, izvērtējot pirmkārt, vai tam ir jēga, otrkārt, lai būtu pietiekama caurskatāmība un valsts atskaitītos, kā tiek tērēta nauda. Eh, šie, manuprāt, ir viena no visefektīvākajiem veidiem, lai nodrošinātu, ka valsts atbalsts, eh, kurš, par kuru tiek lēmts pēc de minimis noteikumiem, ir pamatoti pareizi lēmts Mums ir jālūdz tad komisijai eksoficio dažkārt e, izmeklēt, vai nav nelegāli piešķirt valsts atbalsts kādā dalību valstī. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi uzstāt, ka tas ir darāms komisijai, gan šai, gan nākamajam. Tas ir jautājums, kas jāpēt, jo tas ir konkurences jautājums, ja liela vai bagāta dalību valsts var piešķirt e, labumus uzņēmumiem, vai kādam citam, un tas kropļo konkurence. Paldies! Sociāldemokrāta vārdā Tipo Sanī. Jā, jums vārds. Thank you very much, sir. Uh, dear Commissioner. Paldies, eh, komisārs kundze. Es arī ļoti gribētu zināt jūsu atbildes, it īpaši par tiem jautājumiem, kas izriet no konstatējumiem takse komitejas darbā. Līdz šim takse komiteja ir bijusi viena no politiskajiem produktiem, varētu teikt, ko radīja šis parlaments sasaukums. Tātad ir svarīgi nodrošināt, ka šie konstatējumi ir ļoti noderīgi. Es saprotu, ka ka mēs jau esam šobrīd konstatējuši uh, dažas lielās zivis, tā teikt, kas nevēlas maksāt eh, nodokļus, bet es uzskatu, ka jūsu dienestiem ir dziļāk jārok, lai atrastu arī vidēja izmēra zivis, ka, kas arī ir saņēmuši nodokļu nolēmumus un dažādas atvieglojumus. Vēlos pievērst jūsu uzmanību vienai lietai no manas valsts. Ungārijas valdība vispirms at, at, atmeta, vai pareizi sakot, aizliedza azartspēļu biznesu un tad visu atdevu vienās rokās un nodrošinot, ka šī viena persona saņem pat eh, koncesiju eh, no paša nodokļa vēl. Dīvaini risinājumi. Tas ir, tas ir, tas ir, protams, arī viens no labākajiem draugiem premjerministram. Un, un līdz ar to Ungārija un valdība pieņēma likumu, ka e, šādi, šāds valsts atbalsts ir sniedzams tikai pieejamām struktūrām. Tātad pieejamība bija tas galvenais lēmums it kā. Jūs jau esat runājuši vair, runājis vairāk reizes par šīm lietām. Es vienkārši vēlējos noskaidrot, ko jūs e, sakāt par eh, kopienas eh, kopīgajiem koplietošanas eh, biznesiem. Dažās valstīs ir aizliegti, citās atļauti. Kāds ir jūsu šī brīža skatījums? Well, all, Pirmkārt, uh, Zivju lielums, šo, kā jūs sacījāt, protams, ir apspriežams jautājums, jo mēs šobrīd runājam par daļu no Starbucks un daļu no Fiat. Un viens no iemesliem, kāpēc šo nodokļu atgū, atgūšana svārstās no 20 līdz 30 miljoniem, salīdzinot ar Starbucks uzņēmumu kā tādu, tā nav liela summa, ar Fiat uzņēmumu kā tādu kopumā tā nav liela summa. Uh, Svarīgākais eh, šeit ir principi jautājums. Ir jānodrošina, ka viss ir pareizi saistībā ar cenām, saistībā ar ka to, ka kādā, kādas summas ir iespējamas, cik daudz var maksāt par kaut ko, eh, kurā brīdī tas jau ir neatļauts valsts atbalsts. Šeit runa par principu. Uh, tas būtu noderīgi jebkurai, jebkura lielam uzņēmumam, lielam vai mazam. Nākamie gadījumi jau ir atšķirīgi. Protams, ka tad, kad noslēgsim šīs lietas, mēs jau būsim eh, gudrāki. Eh, Ungārija un azartspēļu nozare man nav zinām aktuālā situācija. Mēs, sacim, esam uzdevuši vairākus jautājumus par šo uh, Bet es labprāt sazināšos ar jums atsevišķi, jo mums ir vairāk jautājumu joprojām neatrisināt ar Ungārijas valdību. Mēs tur esam uzdevuši jautājumu par nodokļiem nacionālām un ārvalstu uz, e, kompānijām. Par tādu koplietošanas biznesu es e, cieši sadarbojos ar savu kolēģi Bienkovsku un Bulču skundzi e, transporta jomā Mums ir atšķirīga atbildības joma, bet eh, sadarbojoties mums ir tāda visaptarošāka eh, pieeja eh, šiem koplētošanas pakalpojumiem. Jau, daļa no šiem jaunajiem digitalizētajiem spēlētājiem nozare rada kaut ko jaunu, radot jaunas darba iespējas sarežģītos situācijās, bet ir pamatoti uzdot jautājumus par nodokļiem, par drošību, nodrošinājumu. Uh, Un eh, to mēs arī šobrīd darām. Paldies! Tagad EPP grupa Eva Panova. Thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji, komisārs Kunze, prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Atzinīgi vārdi jums par eh, līdz šim paveikto. Tam bija, atcīmredzot, vajadzīga liela enerģija un arī drosme. Mans jautājums ir mazliet līdzīgs eh, Iepriekšējā runātāja uzdotajam jautājumam pagājušajā dēļ jūs piekritāt, ka mūsu digitālā ekonomika eh, var plaukt tikai tad, ja iedzīvotāji būs gatavi bez sarežģījumiem iegādāties produktu pār robežām. Daudzos gadījumos eh, šie produkti eh, rada virkni problēmu mūsu patērētājiem, bet mūsu digitālā ekonomika var augt vēl vairāk, ja Ehm, mēs dalāmies mūsu ehm, produktos, dalāmies automašīnā, fiziskā telpā. Tas e, visa šī ekonomikas daļa ir daļa no sadarbības ekonomikas, un mēs zinām, cik tas var būt noderīgi ekonomikai kopumā, bet tāpat laikā e, šī ekonomika rada milzīgas jautājums e, tieši no konkurences viedokļa, tāpēc es Ļoti atzinīgi eh, vērtēju jūs sacīto par e-komerciju, eh, kas var labi eh, parādīt situāciju ar negodīgo komercpraksi, bet vai varētu varbūt sacīt par nesen publicēto stratēģiju un sadarbības ekonomiku. Cik liela būs jūsu līdzdalība šo jautājumu izskatīšanā vai jūsu dienesti Eh, tur eh, iesaistīsies vai būs eh, kaut kādi, kāds īpašs pienesums no, no jūsu puses? Kā, kā tieši jūs sadarbosieties? Nu, es ceru, ka tā būs. Tad, kad mēs veicam izpēti kādā nozarē, mēs to darām tikai tad, ja mums liekas, ka kaut kas nedarbojas tā, kā vajag. Viens piemērs. Mazāk kā 10% no mūsu MVU eh, nodarbojas ar pārobežu tirzniecību. Tas ir vienkāršāk. Nav vajadzīgas fiziskas ēkas un eh, tik daudz cilvēku. Mēs cenšamies noskaidrot, vai vienkārši nav kāds cits šķēršļi. Piemēram, piegādātāji neļauj to darīt vai vēl kaut kas. Es ceru, ka mēs varēsim eh, sniegt savu pienesumu, zināšanu E, izskatā un arī savādāk cenšoties koncentrēties uz e, aktuālākiem jautājumiem un, e, piemēram, ģeobloķēšanas jautājums, ko mēs uzzinājām. Tālāk jādomā, kā mēs varam izmantot to, kur vicepriekšsēdētājs Ansips var izmantot, lai ļautu cilvēkiem uh, par samaksātu saturu, eh, samaksātu saturu ņemt sev līdzi arī citās valstīs. Un eh, tālāk jāskatās, kā varam izmantot šos instrumentus no mūsu perspektīvas konkurences mērķu sasniegšanai. Izmantot arī to, kas eh, ir mūsu kolēģi atbildības jomā. Tā kā noteikti jā. Paldies. Nākamais manā sarakstā sociāla demokrāta grupa Nīna Gila. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Kundze. Tērauda eh, apstrādes nozare apvienotā karalistē ir ļoti svarīga gan ekonomikas eh, jomā, gan eh, nodarbinātības skatījumā. Tas skar ne tikai tieši nodarbinātos, bet trīsreiz vairāk darba vietas ir vēl saistītā veidā karīgs, kas apvienotā karalistē rada 45 miljārdus Tas ir īpaši svarīgi arī manā reģionā. Un piegādes ķēde, kas atkarīgi no šīs nozars, e, nodarbina ceturdaļu miljonu darbu, darbinieku. Līdz ar to e, viens no lielākiem šķēršļiem, kas man bieži tiek minēts šajā jomā, ir augstās energoresursu cenas Rietu Midlendā. Šorīt, piemēram, e, ka pārējie eh, vadītājs gāja bojā it kā pašnāvībā. Un ja no šīs organizācijas ir atkarīga simtiem un simtiem darba vietas. Apvienotās karalists valsts sekretārs eh, vaino Eiropas Savienību bezdarbībā, ka netiek risināti tērauda eh, apstrādes nozars problēmas un krīze, nekas netiek darīts antidempinga e, jomā, un tas ir tieši tādēļ, ka mums ir krīze, ka ir kritusies, e, kritušās cenas. Un valsts atbalsts, protams, šeit ir aktuāls e, elements, un vēlējos noskaidrot, vai komisija ir izdarījusi arī kāds izņēmums, vai jūs esat gatavi apstiprināt valsts atbalstu šajā gadījumā, un vai esat pabeiguši strādāt pie antidempinga jautājumu un e, rīkojušies cīnoties pret e, lētiem importiem šai nozare, ko mēs saņemam. Manuprāt, e, tērauda apstrādes nozare ir svarīga visai Eiropai. Vairāk, uh, um, dalību valstīm šī nozara ir būtiska, un tas skar ļoti daudz um, nozaru, piemēram, bū, būvniecību, tā kā šis sektors ir ļoti svarīgs. Eiropa joprojām ir uh, neto eksportētājs uz uh, šai nozarē uh, pasaulē, un tas parāda, kāda kvalitāte ir tērādām, kas ražots Eiropā. Bet ir ļoti plašs Ehm, sortiments šeit, šis nav ļoti homogēns eh, produkts. Bet tādēļ cilvēki, kas atbild par antidempinga iniciatīvām, viņam ļoti grūts darbs ir, lai varētu tieši eh, veidā nonākt pie pasākumiem, koncentrēties, ka not, eh, koncentrēties to, ka notiek dempings, bet atļaut uzņēmumiem importēt to, tāds produkts, kas viņiem tiešām nepieciešams. Protams, ka ir jācīnās eh, pret eh, dempingu, vairāk pasākumu jau ir īstenoti, lai nodrošinātu, ka lietas ir pietiekami līdzsvarotas. Otrakārt, mūs saistā valstu vadītāju pieņemtie lēmumi 2013. gadā attiecībā uz tērauda apstrādes nozari, kas nepieļauj valsts atbalstu sniegšanu šai nozarei. Tad tas balstās uz analīzi, kas tika pieņemts, kas tika īstenots pirms šī lēmuma pieņemšanas. Protams, ka mums jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka ir iespējams atlaides vai izņēmumi, ja ir runa par ļoti augstām energoresursu cenām, ja tas palīdzētu pāriet uz uh, zaļāku ekonomiku. Mēs sadarbojamies ar apvienoto karalisti attiecībā uh, Eh, uz eh, viņu idejām, kā radīt šīs iespējas apvienotā karalistē līdzīgi, kā tas ir arī citām dalību valstīm. Paldies! Nākamais - Burkhards Balts. Paldies, priekšsarētāji! Divi īsi jautājumi. Viens attiecībā uz eh, ziņojumiem par valstīm Komisārs Kunz, vai jums eh, neliekas, ka atsevišķi eh, šādi ziņojumi eh, attiec, varēs vispār identificēt neatļautu valsts atbalstu? Un kā panākt to, lai uzņēmumi nebūtu neizdevīgākā situācijā salīdzinot ar trešo valstu konkurentiem? Un otrs jautājums ir specifiskāks par 2016. gadu budžetu. Mūsu komiteja savā atzinumā par 2016. gadu budžetu ierosināja piešķirt vairāk resursus izdevumiem saistībā ar konkurences politikas jomu, lai veicinātu cīņu pret agresīvu nodokļu plānošanu, kā to veic multinacionālās uh, kompānijas. Uh, Kāds ir jūsu uh, spriedums un skatījums par to, kāda resursa ir nepieciešama šajā jautājumā? Paldies! Attiecībā uz ziņojumiem par valstīm šie tiešām ir tie jautājumi, uz kuriem ir jārod atbildes pirms eh, komisija var nāk klajā ar priešlikumu. Manuprāt, tas ir interesanti, ka jūs jau šobrīd skatāties uz šo jautājumu nu, no finanšu sektora skatījuma, kas varētu likt secināt, ka ja viņi tiks galā un uzplaukt, tad e, šāda pati metode, respektīvi ziņojumi par valstīm, e, būtu izmantojama arī citur, un ka tā ļauj uzņēmumiem e, attīstīties un plaukt. Manuprāt, viņi var, mm, viņi paši par sevi neparādīs neatļautos eh, valsts atbalstus, tur detalizētāk jau eh, jārā, jāstrādā. Eh, šādu ziņojumu gadījumā ir daudz acīm redzamāk, ka jāmaksā nodokļi tajā valstī, kur tiek gūta peļņa. Līdz ar to, kā princips, Eh, tas ir jāievēro un jāstrādā šajā virzienā. Otrakārt, protams, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumu, kā mēs to varam izdarīt tādā veidā, lai tas nekļūtu par apgrūtinājumu uzņēmēm. Man vēl nav gala atbilde šo jautājumu, es zinu, ka man kolēģi strādā pie tā. Protams, ka tam nevajadzētu būt par apgrūtinājumu uzņēmumiem, bet gan kā jābūt kā atspoguļojumam eh, vajadzībām pēc eh, caurskatāmības. Kas attiec uz budžetu? Nu, šeit sarežģītākais ir tas, ka eh, vairāk resursu jau vienmēr ir vajadzīgs. Un ir grūti pateikt, cik tieši. Un es uzticos maniem kolēģiem, kas uh, ved sarunas ar jums par nākamā gada budžetu. Un uh, uztver šo rezultātu, ka ar, kā, nu, cik ir, tik ir, un tā ietvaros tad centīšos eh, sasniegt tos mērķus, kas, manuprāt, mums ir kopīgi. Paldies! Un tagad sociālistu grupas vada Fernandes kungs. Paldies, prezidente. Voy a hablar en... Liels paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu spāņu valodā. No nu, manas puses divi jautājumi. Pirmkārt, Procedurāls tāds jautājums. Vai ir zināms datums, kad būs zināmi rezultāti par izmeklējumu Apple un Amazon lietā? Un tad jautājums, kas turpina Ninas Gils uzdoto jautājumu. Vai norisinājās diskusijas par to, ka Ķīna uzskata par tirgus ekonomiku. Es saprotu, ka jūs esat atbildīga uh, konkurences nodrošināšanā Eiropas tirgu, bet es saprotu, ka ir arī citi komisijas locekļi, kas ir vairāk iesaistījušies starptautiskās tirzniecības jautājumus. Taču gribu zināt, kas ir jūsu viedoklis. Vai jūs uzskatāt, ka valdība, kura būtībā īsteno centralizētu politiku attiecībā uz ražošanas apjomu vai cēnu, jeb kāds ražošanas process tiek vadīts no valdības puses vai no valsts, vai šādu ekonomiku var raksturot par uh, kā tirgus ekonomika, tātad šī ir centralizēta valsts ekonomika. Tas rada problēmas tā rauda industrijā, Eiropā un citur, un fakts ir tāds, ka importa apjoms no tādām valstīm, kas nav tirgus ekonomikas, ir milzīgs. Tā rāda nozara ļoti svarīga Eiropā un skaidrs, ka te būs sekas Lūdzu, vārds jums, komisārs Kunds. Es jums nevaru sniegt uh, informāciju par, da, uh, par datumu Amazonas un Apple lietā. Amazon lieta tiks sākt vēlāk. Es nevaru jums uh, paust šo datumu ne tāpēc, ka es nevēlos, bet vienkārši tāpēc, ka man tas nav zināms. Tas atkarīgs no datu analizēšanas gaitas. Mums ir nepieciešami visi dati, lai būtu vislabākais pamats lēmumu pieņemšanai. Otrakārt, pievēršoties Ķīnas jautājumiem. Arī oficiāli, formāli e, ir vairāk sekas, tad jau Ķīna uzskata par e, tirgus ekonomiku, izvietot no starptautiskās tirdzniecības organizācijas e, terminiem. Es saprotu, ka arī Eiropas parlaments sacītām te būs nozīme, ja mēs Ķīnu uzskatīsim par tirgus ekonomiku. Bet jāsaka, tirgus e, ekonomikas valsts mm, arī ir izprotam dažāda. Es domāju, ka Eiropas tirgu arī var uzskatīt par mm, brīvo tirgu, tirgus ekonomiku, taču arī tā ir tomēr regulēta ekonomika. Atstāšu PTO jautājumu un strikto institīvu tirgus ekonomikai nākotnes ziņā, taču mēs sadarbojamies ar Ķīnu, mēs nu pat parakstījām darba dokumentu, kas mums ļauj izrisināt, atrisināt dažus jautājumus saistībā ar uh, uzņēmumu saplūšanas kontroli, ka ir jāsadarbojas tad, ja šī uzņēmuma sap, saplūšana ir jāpaziņo uh, vairāk kā vienā jurisdikcijā. Tas arī svarīgi sadarboties ar ASV. Un svarīgi, lai arī konkurences aģentūras tiktu labāk organizētas, koordinētas, jo tad šis aspekts būs kopsolī ar notikuma attīstības gaitu. Protams, ka ir specifiskas, specifisks termiņu tirgus ekonomikai, tas ir, piemēram, padomus darbu, taču mums jāstrādā, jāsadarbojas ar Ķīnu lai viņi labāk izprast, kā konkurence dažādās Eiropas valstīs darbojas. Paldies. Paldies, tad priekšsādēs un e, referentam pēdējiem vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kūns, vēlas atgriezties pie jūsu atbildes uz iepriekšējo jautājumu, ka naudu saņēmis atpakaļ nodokļu maksātāji, bet e, tas jau skar nevis Luksemburgas nodokļu maksātājus, bet uh, to, ka citi, citu valstu nodokļu maksātāji eh, cietuši ir. Pat ja 10% eh, tiek nošmaukti, lielākais eh, apjoms joprojām paliek. Man tā tad es nepiekrītu jūsu skatījumam. Otrakārt, kā jūs iedomājaties, kā parlamentu varētu nākotnē vairāk iesaistīt vadlīniju publicēšanā, izstrādē, svarīgu lēmumu publiskošanā, piemēram, eh, konkurences iestāžu darbā. Un treškārt, reģionālais skatījums. 4. novembrī eh, komisija eh, Norbergringas lietā izdeva savu paziņojumu. Daudz, kas jau tika pārunāts ar jūs priekšgājēju Bet uz jautājumiem no komisijas puses nav sakojuši īsts atbildes, vai šī uh, procedūra bijusi konkurences ziņā taisnīga un bez diskriminācijas. Apsūdz, uh, tie, kas ir sūdzējušies, sacīja, ka tas nav bijis caurskatāmi. Kāpēc komisija, nu ne jau jūs personīgi, bet uh, uh, ierēģi uh, nav iep, izpētījušos uh, apstākļus? Un kāpēc tas nav noticis? Un tagad tā lieta ir tiesā. Well, exactly Tieši tas fakts, ka Eiropas Savienības tiesa ir jānodrošina, ka tas ir uh, objektīvi, neitrāli un neatkarīgi. Tas ir svarīgā vadlīnija. Un te nav runa tagad tikai par iekšējiem nodokļu līdzsvar trūkumiem jānodrošina, ka šīs lietas tiek sagatavotas atbilstošā kvalitātē un lai tās neietiekmatos no lietām, kad un kad sakarā konkurence. Es domāju, viss acīmredzamākā sākuma pozīcija parlamentam uzņemoties lielāku atbildību ir nacionālās konkurences aģentūras un iestādes. Es darīšu visu, kas no manis atkarīgs, lai nodrošinātu, ka parlaments būs mm, koplēmumu pieņēmējs šajā priekšlikumā protams, eh, lietas var norisināties eh, apspriešanās kārtā, taču tāda ir mana ambīcija, tas stiprinās darbu, un tā mēs arī nonāksim pie labāka rezultāta, ja parlaments tiek iesaistīts kā koplēmumu pieņemējs. Protams, bet ja mēs neko nedzirdam eh, traucējošu sabiedrības apspriešanā, tad tas būs acīmredzamais risinājums. Iepriekšējā uh, gadījumā, kur parlaments līdz, bija līdz likumdevējs, arī bija uh, labs variants. Es domāju, ir jārīkojas šādā acīmredzamā veidā. Otrakārt jautājums par nodokļu uzlikšanu un atgūšanu. Esmu gatava apspriest to plašākā kontekstā, ne tikai pievērsošies pievēršoties valsts atbalstam. Esmu lasījis noteikums un uh, zinu, ka noteikumi par valsts atbalstu paredz, ka valsts var atgūt šo atbalstu. Un šis noteikums jau ir ļoti sens. Un te mums jārunā konkrēti par nodokļiem daudz plašākā perspektīvā, jāiesaust vairāk kolēģi gan no jūsu puses, gan no mans Es ar gandrīz piedalīšos šādās diskusijās. Priekšstādātājs, liels paldies! Esam noslēguši mūsu runātāju sārakstu, darā komisārs kuņģi. Skundz bijām gandrīz, ka bijāt mūsu viešņa ievadvārdos, jūs pieklājīgā veidā sacījāt, ka vēlties e, mūsos ieklausīties, e, no mums mācīties, bet mēs daudz esam mācījušies no jums tā tad dots devējam atdodas. Nākošā gada sākumā cerams būs panākts eh, progress daudzās jomās, kas šeit izskanēja, un tad atkal jūs uzklausīsim. Sniedzot detalizētāku informāciju par ziņojumu par konkurenci, tātad konkurences politikas ziņojums 13. Eh, oktobrī tika iesniegts eh, projekts balsošana ir paredzēta 1. decembrī komitejas sanāksmē, un plenāru sēdē mēs to skatīsim 18. janvārī, tā paredzēts pat labāk. Tāda ir iekšējā plānošana, cerams, ka tad tas arī tiks pieņemts. Līdz ar to esam noslēguši mūsu pirmo sanāks šonedēļ un nākošu nedēļu atkal tiksimies, nāk, rīt tiksimies atkal pusne deviņos ar slaveno Mifid. Paldies!